Eriksona kungs ir eh, iecelts par eh, Zviedrijas valdības pārstāvi, ar to viņu arī apsveicam, un parlaments konstatēja, ka viņa deputāta vieta ir atbrīvojusies sākot ar 2016. gada 25. māju.